Good morning, please, please take. Labrīt visiem! Lūdzu, ņemiet vietas. Sāksim darbu. Otvieram posiedzenie. Sākam šodienas sanāksmi. Un pirmkārt, informēšu jūs